Paldies! Mēs nomainām tēmu. Runāsim tagad par kontaktiem starp Eiropas institūcijām un Eiropas pilsoņiem. Šeit vēl pastāv daudz robu. Žants Monē savā laikā teica, ka Eiropas Savienību mēs veidojam nevis valstu valdībām, bet gan pilsoņiem. Eiropas Savienība paplašinās, kļūst arvien lielāka, bet institūcijas kaut kā nespēja sekmīgi nodibināt kontaktus ar pilsoņiem. Francijā un Nīderlandē, Īrijā. Lisabonas līgums referendumos tika noraidīts un Eiropas institūcijas cenšas uzlabot savas attiecības ar pilsonisko sabiedrību. Eiropas Savienība zina, kāda loma ir pilsoniskajai sabiedrībai. Un Šeit ir ļoti plašs uh, pasākums spektrs kontaktu uzturēšanā, bet ar to nepietiek. Eiropas parlaments mēģina uh, pa paveikt vēl kaut ko vairāk, izveidot mehānismu, ar ko varētu problēmu atrisināt, kā uzlabot attiecības starp institūcijām un pilsoņiem, kā novērst demokrātijas deficītu. To visu Eiropas parlaments ar šo mehānismu grib parādīt. Lai Eiropas pilsoņiem būtu skaidrība par to, kādos līmeņos un kā tiek pieņemti lēmumi. Eiropas saņems līguma desmitajā pantā ir teikts, ka katrs pilsonis drīkst piedalīties lēmumu izveidē vai pieņemšanā un e, Eiropas Savienībā, un ja ir savākts viens miljons parakstu pilsoņu iniciatīvas ietvaros, tad pilsoņi var vērsties pie Eiropas komisijas un mēģināt to pārliecināt par likumdošanas iniciatīvas nepieciešamību. Manā līgumā, no, manā ziņojumā ir runāts par par pilsonisko dialogu. Šis jēdziens juridiskos tekstos nav definēts, bet uh, šis dialogs notiek saskaņā ar sakojošiem principiem. Reprezentativitāte pirmais. Pilsoniskai sabiedrībai ir vajadzīga uh, te ir jābūt pārstāvētai Eiropas Savienības institūcijās. Es gribētu, lai šis pilsoniskais dialogs notiktu divos virzienos. Ne tikai Eiropas Savienībai vajadzētu vērsties ar saviem jautājumiem pie pilsoņa, kuram tad jāatbild, bet gan Eiropas institūcijām vajadzētu paklausīties, kas pilsoņiem ir sakāms. Uh, Mums ir vajadzīga tā saucamā atgriezeniskā saikne, proti virzienā no Eiropas Savienības pie pilsoņiem. Mēs gribam, lai pilsoniskais dialogs balstītos caurskatāmībā un dialogam vajadzētu notikt saskaņā ar skaidriem noteikumiem, ir vajadzīgs arī noteikts konkrēts nevalstisko organizāciju saraksts, proti to organizāciju, kas var piedalīties konsultācijās un diskusijās. Pilsoniskā dialoga principus nav viegli definēt, tāpēc es sagaidu no Eiropas komisijas, kas jau agrāk nodarbojās ar pastiprināta dialogu principiem 2002. gadā. Es tātad sagaidu, ka Eiropas Savienība arī šajā gadījumā varētu šādus attiecīgus principus izstrādāt. Un vēl es gribētu pateikt, ka arī dalību valstīm šeit būtu kas darāms. Un viss, kas ir rakstīts šajā ziņojumā, ir tā vērts, lai to pārbaudītu šajā vēlēšanu gadā. Tas varētu būt pirmais solis virzienā pie Eiropas pilsoņiem. Eiropas Savienībai vajadzētu piedāvāt pilsoņiem vislabāko, kas ir tās rīcībā. Paldies! Please. Vasiliju kundzi lūdzu. Uh, like Pirmkārt, komisija vēlētos pateikties Grabauskas kundzei referentei un arī Konstitucionālā lietu komitē par šo lielisko ziņojumu. Mēs piekrītām, ka pilsoniskā sabiedrība spēlē svalī, svarīgu lomu Eiropas integrācijā. Tas ir viens no galvenajiem instrumentiem uh, komunikācijās starp Eiropas Savienības institūcijām, sabiedrību un pilsoņiem. Tas palīdz pilsoņiem īstenot savas tiesības, piedaloties Savienības demokrātiskajā dzīvē. Komisijai ir um, senas tradīcijas uh, sadarbojoties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un šī sadarbība ir paplašinājusies. Uh, aptverot eh, plašu jautājumu spektru, politiskais dialogs, projektu pārvaldību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās mūsu partnervalstīs. Lisabonas līgums eh, eh, formalizētu mūsu eksistējošo praksi un dotu jaunu stimulu to paplašināt un pastiprināt. Tas arī atvērtu durvis citām iespējām, kā sabiedrības organizācijas varētu uh, iesaistīties, piemēram, ar pilsoņu iniciatīvu. Iesaistot ietrasētās puses uh, aktīvā dialogā, lai to panāktu, ir vajadzīgi uh, piemērot instrumenti, lai uh, sabiedrības pārstāv varētu paust savu viedokli un tikt uzklausīti. Un arī Eiropas institūcijām ir vajadzīgi tikpat piemērot instrumenti, lai nodrošinātu to, ka tas, ko mēs dzirdam no pilsoņiem, no pilsoniskās sabiedrības, tiek arī uzklausīts un iekļauts visā sistēmā. Komisija atbalsta, ka šis ziņojums atbalsta virkni ideju, kuras komisija jau īsteno. Tagadējā komisija ir jau veikusi virknu iniciatīvu savu mandātu ietviros, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības organizācijas un pilsoņu sabiedriskās debatēs par Eiropas Savienības jautājumiem. Viens no inovatīvākiem piemēriem ir pilsoņu konsultācijas. Šeit tiek veiktas aptaujas, un mēs runājam ar cilvēkiem, uh, lai uzzinātu, kādas ir viņu vēlmes un gaidas. Pēdējos 35 eh, gados Eirobarometrs ir attīstīts par ļoti eh, vērtīgu instrumentu, lai vērtētu sabiedrības viedokli Eiropā, bet ne komisija, ne parlaments nevar viens pats organizēt uh, Eiropas līmeņa sabiedriskās debatas. Tas būs iespējams tikai tad, ja Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalsts sadarbosies. Tas ir arī politiskā paziņojuma mērķis. Uh, uh, tātad, un šis paziņojums tika, to parakstīja komisija, uh, parlaments un padome 2008. gada 22. oktobrī. Šajā kontekstā komisija un parlaments jau tagad saskaņo savu darbību ar dalību valstīm, ar pārvaldības partnerību starpniecību. Šeit ir vietējas kampaņas un uh, citas kampaņas. Mēs sadarbojamies ar NVO un reģionālajām iestādēm. 2009. gadā būs 11 uh, projekti, un tas padarīs šo pieeju vēl efektīvāku. Komisija arī uzskata, ka auglīgs dialogs ir atkarīgs no visu pušu aktīvas iesaistas. Uh, ES institūcijas, dalībvalstis un sabiedrība. Tam visām ir jāiesaistās. Komisija cer, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā un komisija ir gatava īstenot šī līguma noteikumus un turpināt attīstīt un paplašināt sabiedrības dialogu. Paldies! Paldies! Paldies komisārs kundzei! Rīt būs balsojums par šo te Grabauskas kundzes ziņojumu. Nākamais ziņojums. Uh, Andrika Jēnas kundzes ziņojums. Viņa nav klāt, tāpēc uh, pateikšu tikai to, ka par to balsojums būs trešdien. Šajā uh, ziņojumā ir runa par ANO.